Sveicināti visi sēdi turpinām iepriekšējās sēdes protokols un pie, pieņemtie teksti visi ir pieņemti. Pirmais darba kārtības punkts ir debats par cilvēktiesību, demokrātijas un